gada ziņojums par konkurences politiku. Sofija Intvelte. Ir tikai divi runātāji - Baniekungs un Sofija pati. Paldies! Cerams, ka 30 cilvēki neprasīs brīvā mikrofonu. Šo ziņojumu pieņēma ar lielu vairākumu ekonomisko un monetāro lietu komitejā, un tas liecina, ka visas politiskās grupas var piestrādāt. Gribētu pateikties ēnu referentiem, kas iespējams šeit vēl kaut kur uzturās par izcilo sadarbību. Mēs uzsveram arī to, ka tagad pievēršamies galvenokārt patērētājiem. Kruskunds ļoti svarīgi pagrieza šo konkurences politiku uz patērētājiem. Mēs ceram, ka Almuņas kungs to turpinās. Pirmais lielais jautājums - karteļa jautājums. Mēs to ļoti nopietni pārunājām. Kādas vislabākās sankcijas, kāda varētu būt sodi, kādas varētu būt krimināls sankcijas. Taču pirms es sāku runāt par detaļām, gribētu atgādināt, ka labākā garantija, lai izvairītos no sankcijām, ir neiesaistīties karteļos. Jo iespējams jūs domājat, ka jūs varat viltībā pārspēt konkurences iestādes, taču nē, bieži vien tas neizdodas. Tāpēc stingrā nostāja no komisijas puses ir ļoti pozitīva. Sankcijas, protams, ir nepieciešams, taču tās nodrošina arī pakļaušanās likumiem tam ir arī iespējas. Mūsu cīņa ir efektīva, ir viens instruments, bet ar to varbūt nepietiek. Tāpēc lūgtu komisiju izstrādāt jaunus priekšlikumus un padarīt šos instrumentus efektīvākus. Vēl mums vajadzētu runāt par individuālo atbildību, caurskatāmību, īsākām procedūrām un Eiropas standartu izstrādi. Otrais jautājums - valsts palīdzība. Ekonomiskās krīzes iespaidā tika piešķirts valsts palīdzību milzīgos apjomos. Protams, krīzē to var darīt, taču neaizmirsīsim, ka tas nes līdz savu cenu. Tas sagrauj konkurenci un rada deficītus un, protams, rēķins visiem būs jānomaksā nākotnē, citām paudzēm. Tāpēc katrs cents, kas ir iztērēts, būtu jāņem vērā, būtu jānovērtē šo valsts palīdzības operāciju rezultāti īpaši tā sauktajā zaļajai attīstībai pirms pāris gadiem mums pārliecināja pieņemt to, sakot, ka tas radīs nopietnu pāreju uz zināšanu sabiedrību. Tagad mēs gribam zināt, vai tiešām tas ir noticis. Kur tad tā nauda ir iztērēta? Kas to ir ieguvis? Un ko tad viņi ir izdarījuši zaļajai attīstībai? Mums nepieciešama arī skaidrība par finansu sektoru un sagrozījumiem tajā. Un vēl daži vārdi par ierobežojumiem. Mēs zinām, ka pašreizējais līgums tiks pārskatīts maijā. Eiropas komisija runāja par to, ka parlaments tiks iesaistīts, taču tagad es redzu, mēdījos šos priekšlikumus, nevis pie mums, un kad mēs lūdzām šos pašus dokumentus, tad ļoti grūti bija to panākt no komisijas pusi, un mani tas tracina. Komisijai ir jāizbeidz šī sistemātiskā informācijas nodošana precēji, un pēc tam vēl noliegts, ka šī informācija ir nodota. Es tūlīt beigšu, tūlīt beigšu. Komisijas priekšlikumi ļauj veikt diskrimināciju. Šādos gadījumos mana referentes prerogatīva ļauj man prasīt, lai komisija maina šo situāciju, jo 21. gadsimtā mums ir jātīsta konkurence internetā, nevis jāšņauc tā nost. Vēl aicinu komisiju veikt sektoru informācijas savākšanas sevišķi par interneta tirdzniecību. Ja komisija to negrib darīt, tad mēs gribētu zināt, kāpēc ne. Un visbeidzot, komisija pēdējais man teica, ka būs sešas minūtes. Atņemiet to man no tālākās runāšanas četras minūtes. Es gandrīz esmu cauri, es gandrīz esmu cauri. Un visbeidzot, mēs atzīstam Alminas kungu solījumu iesaistīt parlamentu konkurences politikas izstrādē. Krīze rāda, ka nepieciešama lielāka demokratizēšanās šai procesā, un tāpēc es ceru, ka dokumentu nopludināšana presē bija tikai kļūda. Mēs ceram, ka komisija nopietni iesaistīs parlamenti konkurences politikas izstrādē, kā tas ir noteikti ziņojumā. Paldies! Barniekungs, 5 minūtes. Merci, monsieur le président. Je voudrais. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, kolēģi Hākiem Almuņas vārdā Es gribētu pateikties Intvelds koncei par sagatavoto ziņojumu pār konkurenci 2008. gadā. Tāpat arī es gribētu pateikties Bielaru un Vitiko Ferkungiem, kuri kā referenti no ITRES un patērētāju tiesību aizsardzības komitejas puses palīdzēja šo ziņojumu sagatavot. Komisija atzīmē, ka parlamentā rezolūcijā tiek skatīt ļoti daudz jautājumu papildus konkurences politikai, tā skata arī regulējuma darbības principus attiecībā uz koncentrāciju. Komisijas acīs šai rezolūcijai ir divi mērķi. Tā dod mums iespēju pirmkārt uzlabot mūsu Eh, gada ziņojumu par konkurences politiku, un, kas ir vēl svarīgāk, šī rezolūcija būs par pamatu komisijai, lai uzsāktu padziļinātu dialogu ar parlamentu, un es arī Almuņas kungam darīšu zināms jūsu pamudinājumus strādāt vēl tālāk dialogā ar parlamentu. Tik tiešām šis dialogs ir ārkārtīgi būtisks, lai varētu darboties visas mūsu politikas, un eh, it īpaši un taiskaitā konkurences politika. Mēs atgādinām savu apņēmību strādāt koplēmumu darbi, procedūras ietvaros un e, mēs ņemsim vērā ju, juridisko bāzi, e, kas notiek līgumas. Tajā pašā laikā mēs skatīsim, vai komisija var uzņemties jaunas iniciatīvas tādu, kāda mērķi pārsniedz konkurences jomu. Uh, jūs zināt, ka šajā sakarā, ka janvārī eh, komisārs Almuņa norādīja, ka parlaments tiks pilnībā asociēts vis, eh, pie visām likumdošanas iniciatīvām, un komisija uzskata tieši tāpat kā parlaments, ka ekonomiskā pašreizajā krīze nevar attaisnot konkurences likuma nu, vājināšanos, ne, eh, ne runājot par uh, ka, uh, Eh, karteļu kontrole, ne citās jomās. Mums ir jāpaliek ļoti stingriem pie šiem principiem, mums ir jāizvairās no ikvienas konkurences noteikumu izkropļošanas taiskaitā un pat krīzes periodā. Un mēs esam ļoti elastīgi un atvērti procedūrām, kad tas ir nepieciešams. 2008. gads, kad sākās finanšu un ekonomiskā krīze, bija ļoti īpašs un ziņojumā ir atspoguļots darbs paveikts ciešā sadarbībā ar partneriem nacionālā un Eiropas līmenī. Krīze ir sasniegusi vissmagāko punktu 2009. gadā un uh, vesela uh, nodaļa ir veltīta finanšu krīzes uh, kontekstam šis 2009. gada ziņojums varētu tikt pieņemts šī gada otrajā ceturksnī, un tad būs iespēja parlamentam un komisijai vēlreiz e, iesaistīties konstruktīvās debatēs. Intvelds kundze, jūs arī pieminējāt ar savu stāšanos jautājumu par vertikāliem ierobežējumiem, un jūsu grozījuma priekšlikums e, grozījuma projektam sakarā esmu pārliecināts, ka mēs eh, varēsim rast saprātīgu līdzsvaru gan no vienas puses piegādātājiem dod iespēju eh, izvēlēties izplatītājus tālāk, runājot, eh, tas, tā, tas attiektos gan uz tīri fizisku pārdošanu, gan pārdošanu tiešsaistē. saistē savukārt jānorāda, ka um, autorizētajiem izplatītājiem ir jādod iespēja uh, nodrošināt un īstenot savus pienākumus un izmantot pareizā veidā internetu viesnaigumus. Uh, tas atbilst komisijas, uh, komisijas nodomam veicināt internetā uh, tirzniecību. Mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras eh, četri runātāji. Kartels. Nav kartels. Paldies. Eh, karteļi un nabadzība ir divas dažādas lietas. Sīrijā šī lieta ir aktuāla, jo daudz fermeru uzskata, ka uzņēmumi ir apvienojušies karteļu formā. Līdz ar to šie karteļi karteļi darbojas lopu pārvadāšanas jomā, tur ir drakoniski noteikumi. Uzņēmumi rīkojas pēc saviem ieskatiem, rezultātā cenas aug, arī uz zemi cenas aug, rezultātā uh, rodas arī atšķirība lopu cenās starp īriju un Lielbritāniju, un šī summa aizvien pieaug. Varbūt par ņiekungs varētu izmantot eh, savas iespējas un pārbaudīt, vai šāda kartuļu vienošanās kādā funkcionē tiešām nav pretrunā ar konkurences politiku. Paldies. Tālāk eh, viena minūte nākamam runātājam. Es domāju, ka tā ir viena minūte, saka Svāba kungs, jo tāda ir tradīcija. Gribētu pateikties komisāram ar ievadvārdiem. Un gribu runāt par konkurences politikas īstenošanas kontroli. Šis politikas kontrole ir patērētāji interesēs, tāpēc mēs uh, apsveicam šo īpašo sadaļu par konkurences tiesībām, kas ir pēdējā komisijas dokumentā. Uh, Uzskatām, ka tas ir apsveicams pasākums, ir tīpaši ņemot vērā pēdējo piecgadu periodu. Uh, tagad um, ir jādomā par konkrētas politikas īstenošanu, tīpaši ņemot vērā valsts atbalstu, kas tiek sniegts. 2008. gadā bija novērojama arī šī tendence, bet Eh, mēs apsveicam arī komisijas teikto un vēlēšanos tālāk uzraudzīt to, kas notiek tirgu, lai patērētāja tiesības netiktu mazināts. Interesanti arī lasīt ziņojuma atsauci uz maziem un vidējiem uzņēmiem. Tur ir rakstīts, ka eh, šie mazie uzņēmumi ir pelnījuši īpašu aizsardzību pret karteļiem. Un vēl viens aspekts, kā eh, šis elektroniskais tirgus, tā ir sarežģīta joma, bet te runājot par ekonu priekšlikumu, mēs domājam, ka tas ir pāragrs. Sančes Persedo ir nākamais runātājs. Runājot par konkurences ziņojumu 2008. gadām un e, karteļiem, mēs runājam par svarīgām e, svarīgām iniciatīvām, piemēram, balto grāmatu e, Eh, attiecībā uz konkurences notikam ievērošanu. Un runājot par konkurences politiku un krīzi, dalībvalstis ir eh, palīdzējuši stabilizēt un mazināt eh, krīzes efektus un būs jālabo un jākoriģē tie kropļumi, kas ir radušies. Runājot par autobūvis nozari un par MVU, kā arī pārtikas ražošanas ķēdi es aizstāvu uh, visās jomās parlamenta uh, eh, lomas stiprināšanu, tāpēc es uh, apsveicu referenti par sasniegto rezultātu. Paldies, nākošais bal Sitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisārkungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, dārgie kolēģi. Kā ēnu referents vispirms es gribētu? Uh, Eh, sveikt kolēģi Sofiju Intveldi par to, ka tā ir sagatavojusi ļoti labas kvalitātes ziņojumu. Mēs runājam par eh, jautājumu, kam jāpievērš īpaša uzmanība ekonomikas krīzes laikā. Tas deva iespēju dalībvalstīm piešķirt valsts palīdzību un atsevišķos gadījumos sniegt šādu palīdzību. Un vajadzētu noteikt, vai valsts palīdzība tika piešķirta likumiski un kāds ir sasniegties rezultāti. Tas tiek darīts, lai izvairītos no tirgus fragmentēšanas un lai nekaitētu Eiropas. Uh, um, Eh, visa ekonomikas vispārīgai situācijai. Eh, šeit ir jānorāda eh, arī enerģētikas tirkus darbība un lai tas varētu veiksmīgi darboties kopējā kontekstā. Paldies, balsojums notiks rīt. Eh, nākamā sēde no 9 eh, līdz 1 un no 3 eh, līdz 9 un pēc tam līdz 12. Un tagad mēs sēdi beidzam un es novēlu visiem labu nakti.